uzsākt sanāksmi. Vai kāds vēlas izteikties no, zāl, no zāles? Priekšsēdētāji kungs. Jā, es vēlējos pieteikties brīvā mikrofona procedūrai vēlākam laikam. Jā, paldies. Mēs esam pieņemuši to zināšanai. Un tātad pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir kopīgās debatas dzelzceļa tiesību aktu pakete. Un tātad mums ir vairāki ziņojumi. Jāsaka, šobrīd mēs vispirms vēl diskutēsim par Eiropas pusgadu, jo mēs nepaveicām to no rīta. Un vārds Elka Draujkungam. Jā, dankjewel, meneer de voorzitter, meneer. Liels paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi. Šo pēcpusdienu runāsim par jautājumu, kas ir ļoti delikāts un ļoti sarežģīts, respektīvi dzelzceļu pakotne. Tā ir tēma, par kuru debats ir bijušas garas un plašas, un tas pilnīgi noteikti arī turpināsies. Personīgi runājot, domāju, ka Ehm, nā, nu es personīgi neatbalstītu tirgus pilnīgu atvēršanu, bet ja mums tomēr ir tāds lēmums par to, ka vēlamies eh, veidot vienotu tirgu, tad ir jābūt vienādiem arī nosacījumiem un noteikumiem, kas tiek piemērota operatoriem un tam līdzīgi. Tas ir arī mana ziņojuma galvenais temats. Šī vienotā Eiropas dzelzceļa telpa. Komisijas priekšlikums nebūs nekas noslēpums, man nebija pieņemams, jo tur netika ņemta vērā tie apsvērumi, eh, kas attiec uz tiem, šiem dažādajiem ehm, tīklu struktūrām, dažādām pieredzēm, kas ir dalību valstīm, strādājot ar tirgus atvēršanu. Bet kopā ar ēnu referentiem esam paveikuši būtisku darbu un liels paldies viņiem par to, ka viņi ar man tik veiksmīgi sadarbojās. Un rezultātā nobalsu nonācām pie tās pakotnes, par ko balsojums notiks rīt. Gal galā mums jāskatās uz šo pasāku, kam, kumu kā uz līdzekļiem, nevis kā uz pašmērķi. Mums ir vajadzīgs veidot labāku tirgu, un tas būs iespējams tikai tad, ja saredzam četrus galvenos aspektus. Ir jārod pareizais līdzsvars starp tirgu atvēršanu un vienlaicīgi uh, aizsardzību. Ir vajadzīgs izvairīties no tā, ka, piemēram, komercionāli interesantas, uh, lūk, interesanti maršruti un distances, tad lūk, tiek tā izvēlēt savukārt pārējās, pārējie maršruti tiek atstāti novērtā. Nē, tā to nedrīkstam pieļaut. Ir vajadzīgi kaut kādi pamatobligātie nosacījumi tam, kāda struktūra ir šajos dzelzceļu uzņēmumos un jāmeklē arī saiknes starp tiem operatoriem, eh, kam š, eh, savukārt, kas eh, ir holding kompānijās. Mums ir jāpārliecinās, ka ir sociāli vienlīdzīgi spēles nosacījumi un ir vajadzīgs aizsardzāk vienlaicīgi, vienlaicīgi, protams, arī pasažieru tiesības jānodrošina pasažieriem informācija par biļetēm un tam līdzīgi. Viss šī tēma patiešām ir ļoti sarežģīta un kompleksa, bet domāju, ka diskusijas bija ļoti auglīgas, produktīvas. Esam nonākuši pie pakotnes, kas lūk eh, ir saņēmusi arī vairākumu atbalstu transporta komitejā, un tāpēc domāju, ka darbs šādā veidā un šajā virzienā var arī tālāk turpināties. Ir bijuši tādi incidenti, ka tiek izvēlētas tikai komerciāli pievilcīgākās līnijas dzelzceļa līnijas, un pret to mums ir jāvēršas. Mums gal galā ir jāskatās uz to, kā šāda veida darbībai, kāda šāda veida darbība būs ietekma uz ekonomiku, kā panākt līdzsvaru. Runājām jau par pārvaldību, runājām arī par to, cik ļoti daudz grozījumu tika iesniegt, lai mainītu sākotnējo komisijas priekšlikumu. Mums ir tāpēc nepieciešama papildus noteikumi. Un ļoti svarīgi veidot atbilstīgo tirgus mehānismu. Tieši tāpēc strādāju kopā ar mm, saviem kolēģiem, esam iesnieguši arī grozījumus, pamatojoties uz to, par ko esam sprieduši un vienojušies transporta komitejā. Nedrīkstam pieļaut to, ka šie notikumi, noteikumi tiktu vājināti. Tāpat arī kolektīvās sarunvešanas eh, tiesības alaži jāievēro attiecībā uz darba ņēmēm. Es domāju, ka rezultātā mums priekšā ir lielisks priešlikums, un noslēgumā var teikt tikai to, ka, lūk, eh, tas, par ko sarunas esot beidzot noveduši līdz rezultātam, ir viens solis ceļā uz tālāku uzlabojumu. Paldies! Sirsnīgs paldies kolēģim, un pirms es pārēju pie nākamā ziņotāja, pie nākamā referenta, mums ir jāapstiprina vakardienas sanāksmes protokols. Tas ir tagad pieejams vai kādam ir iebildumi. Šķiet, ka ne, līdz ar to vakardienas sanāksmes protokols ir apstiprināts. Un tagad došu vārdu Matjo Grošam. Dank, Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisāri kungs. Es atvainojos, jā, kāds vēlas runāt saskaņā ar reglamentu. Sí, solamente es que en el momento. Jā. Runājot par protokolu,